Colleagues, shall we start? Good afternoon. Kolēģi, atsāksim darbu. Labdien, referenta kungs, kā jums šodien klājas? Šodien ir Lisabonas diena, nu tad nu apsveicam. Colleagues, shall we all sit down? Kolēģi, lūdzu apsēdīsimies. Vai nu beidziet sarunāties, vai arī tas būs jādara aiz zāles durvīm. Um, the, uh... Pirms mēs skatām mūsu pēcpusdienas darba kārtību, Vispirms es vēlētos atkārtot to, par ko mēs vienojāmies šorīt. Ja mēs vēlamies, lai mums rītdien no rīta būtu saturīgas diskusijas par Lisabonas līguma stāšanos spēkā, kā arī SWIFT un PDR, tad mums nepieciešams um, ziņojums no juridiskā dienesta, kurā būtu izklāstīti šo jautājumu juridiskie aspekti. Un es apzinos, ka mēs pēdējā brīdī izsakām šo lūgumu, bet es patiešām domāju, ka juridiskiem dienestam ir izpratne par to, kāda ir situācija, un es domāju, ka viņi varēs mums vismaz angļu valodā sniegt šādu uh, ziņojumu, uh, lai mēs visi rīt no rīta būtu gatavi diskusijām. Vai šeit ir kā, klāt kāds no juridiskā dienesta? Jā. Vai jūs domājat, ka jūs varētu mums sniegt šādu dokumentu? Šobrīd es varu tikai nodot šo ziņu, jo es aizstāju locekli, kam šeit vajadzētu būt, bet es patiešām domāju, ka arī mani kolēģi ir informēti par to. Labi, paldies, saka priekšsādātāji, tad nu gaidīsim šo dokumentu. Tātad esam nonākuši līdz sastajam un septītajam mūsu darba kārtības punktam. Jā, tātad sastais un septītais punkts, saka priekšsēdētāji. Šeit mēs runājam par ilgtermiņa vīzām un brīdinājumiem Schengens informācijas sistēmā, kā arī par ilgtermiņa vīza vīzu turētāju pārvietošanos. Koelio kungs, kas ir referents, izklāstīs savus um, ziņojumu projektus par ilgsterm, ilgtermiņa vīzām, un jāsaka, ka 15. oktobrī notika arī viedokļu apmaiņa par šiem jautājumiem, un es saprotu, ka Koelio kungs te, tajā laikā ir strādājis arī ar ēnu referentiem, un es saprotu, ka stāšanās spēkā tagad nozīmē, ka uh, pilnā pakete ir jāskata koplēmuma procedūrā. Labi, Kalīkungs, lū, jums lūdzu vārds. Obrigāts, senjora prezidents. Es paldies priekšsēdētāji. Nós tivemos já, como a senhora presidente disse, uma primeira troca de impressões. Kā jau priekšsēdētājs kundze teica, mums ir bijusi sākotnēji viedokļu apmaiņa par šiem jautājumiem, un es nevēlētos atkārtot visu, kas tika teikts. Uh, bet es jums atkārtināšu dažus būtiskākos elementus. Mēs izrādījāmies tādā situācijā, ka nākamā gada 7. aprīlī spēkā stāsies robežu kodeks, un tas izslēgs uh, visas mūsu problēmas, tas patiesībā atrisinās visas mūsu problēmas. Un problēmas ir sekojošas, ka ir barjeras um, cilvēkiem, kas ir ilgtermiņa vīzu turētāji, ir apgrūtinājumi viņiem pārvietoties Schengenas um, zonā. Un mēs vēlētos, lai dalību valstis ātrāk um, izsniegtu uzturēšanās atļaujas. Bet, diemžēl, tā nenotiek, un mēs neesam juridiski tādā statusā, lai mēs varētu piespiest dalību valsts rīkoties ātrāk. Tad kā mēs varētu risināt šo problēmu? Nu, pamatā mums nepieciešama kapacitāte, lai mēs varētu atrast kādu plānu B. Un tādēļ mums ir liels prieks, mēs novērtējam Eiropas komisijas izvirzīto risinājumu. Ideja pamatā tā tad ir risināt problēmu ilgtermiņa vīzu turētājiem, piešķirot kādas iespējas brīvi pārvietoties Schengenes zonā. Kad mēs pirmoreiz diskutējam par šiem jautājumiem, es jums sniedzu kādu piemēru. Tas būtu kāds iedomāts pilsonis, kas uh, varbūt ir ieradies Beļģijā, viņam ir ilgtermiņa vīza. Un tas nozīmē, ka viņam nav nekādas iespējas doties uz Nīderlandu, piemēram, uz bibliotēku, uh, lai varētu tur veikt pētījumus. Viņš arī nevarētu doties uz Barcelonu, piemēram, pavadīt tur uh, nedēļas nogali atpūsties. Tātad pamatā jāsaka, ka cilvēki ir, tā teikt, ieslodzīti šajā valstī, kurā viņi uzturās un nevar doties nekur citur. Manuprāt, Eiropas komisijas pieeja šeit ir bijusi pareiza. Tomēr jāsaka, ka ir dažas nianses. Savā ziņojuma projektā esmu uzsvēris drošības aspektu. Ja mēs uh, ilgtermiņa vīzu turētājiem dotu pilnīgu iespēju pārvietoties, tad mums vajadzētu pārliecināties, lai notiktu pārbaudes pirms tiek piešķirta šī ilgtermiņa vīza. Un um, šai pārbaudē būtu jānotiek SIS Schengenes informācijas sistēmas ietvaros, lai mēs varētu atrisināt visas problēmas, kas mums ir ar šo dokumentu. Un mums ir sekojoša problēma. Mums ir trešo valstu pilsoņi ar likumīgu vīzu. Viņi ierodas um, uz robežas, bet zīmogu šīs vīzas nevar uzlikt, jo uh, viņu vārds nav iekļauts SIS sarakstā. Tātad viņiem ir likumīga ie, iebraukšanas vīza Schengenas zonai bet tajā pašā laikā ir iekļaut uh, papildus šis aspekts, ka SIS sarakstos viņi nav iekļauti. Es domāju, ja mums būtu iepriekšēja pārbaude pirms tiek piešķirta šī vīza, tad mēs varētu redzēt, vai uh, šis vārds ir iekļauts SIS sistēmā pirms vīzas izdošanas. Un ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā mainīsies vairākas lietas Šķiet, ka mums būs uh, koplēmuma procedūra attiecībā uz šīm divām jomām. Bet tajā pašā laikā, kad mēs runājam par ilgtermiņa vīzām, tad šķiet mums būs divi atšķirīgi juridiskie pamati divām procedūrām. Tātad viena procedūra, divi juridiskie pamati. Un tādēļ esmu sagatavojis arī divus dažādus ziņojumus par šo jautājumu. Un mēs vēl aizvien nezinām, kas būs komisijas paziņojumā, tātad, ko komisija plāno darīt ar šiem diviem priekšlikumiem. Tādēļ es vēlētos uzaicināt komisiju prezentēt šo savu pārskatu par plāniem, cik ātri vien iespējams, un tas mums arī paskaidrot, kādā veidā mēs turpināsim darbu un pāriesim pie nākamā juridiskā ietvara. Bet mums vajadzētu respektēt šo astoņu nedēļu uh, Uh, termiņu, lai uzklausītu valstu parlamentu viedokli. Tādēļ mans priekšlikums būtu ieteikt uh, laika grafiku, karā tiktu ņemtas vērā šīs astoņas nedēļas, un būtu iespēja beigās, šī termiņa beigās iesniegt arī grozījumus. Tātad atcerēsimies, ka 2010. gada aprīlī tam ir jābūt spēkā, citādi mēs būsim tādā situācijā, ka cilvēkiem nebūs atļaujas brīvi pārvietoties Schengenes zonā. Priekšsēdētājs kundze, es konsultējos ar juridisko dienestu un ļoti rūpīgi izlasīju viņu sagatavoto dokumentu un tādēļ es ieteiktu Libe komitejai ieteikt juridiskā dienesta iesniegto grozījumus, izņemot pirmo grozījumu. Pirmais grozījums patiesībā jāsaka, kas spiež mūs iekļaut biometriskos datus ilgtermiņa vīzās. Šeit ir divas problēmas. Viena problēma ir tehniska rakstura problēma, otra ir problēma pēc būtības. Tehniskā problēma ir tāda, ka ilgtermiņa vīzas patiesībā ir tāda uzlīmīta. Un šajā uzlīmītē vienkārši nevar iekļaut biometriskos datus, un nu, tā ir tehniska rakstura problēma. Un otra problēma pēc būtības ir tāda, ka tas nav mūsu kompetencija, jo vīza ir nacionālas kompetences jautājums, tādēļ parlamentam nav tiesību izlemt, kā dalībvalstīm uh, īstenot vīzu izdošanas jautājumu. Tādēļ nav nekādas jēgas šeit runāt par, um, bū, pēc, par jautājumiem pēc būtības pirmajā grozījumā no, ju, no juridiskā dienesta, jo mēs nevaram iekļaut biometriskos datus uz uzlīmītes. Uh, Pirmkārt, tas nav mūsu rokās, tādēļ mums nevajadzētu ņemt vērā šo priekšlikumu, un tas ir balstoties uz iemesliem, kurus es jau izklāstīju. Priekšsēdētājs domāja, ka tagad būtu laiks uzklausīt padomes un komisijas pārstāvis. Lielas paldies! Paldies! Tā kā es to saprotu, Ausņās, es sapratu, jūs tātad runājat par juridiskā dienesta iesniegtajiem grozījumiem, bet šķiet, ka tā varētu būt juridisko jautājumu komiteja. Jā, diemžēl tulkojums reizēm nav tik labs, kā to varētu gaidīt. Nu, no otras puses ir tik daudz komisiju, komiteju un departamentu, ka tiešām var apmūst brīžiem. Labi, tādā gadījumā es vēlētos dot vārdu komisijai atbildēt vai nu Dekostas kungs vai arī Rita Nagī kundze. Es dzirdu, ka prezidentūras pārstāvi plāno ierasties. Lūdzu, Dekorso kungs, jums vārds. Oui, merci, Paldies, priekšsādātājs kundze, komisija ir gandrīta par Kaljo kunga ziņojuma projektu. Uh, Un eh, tā, kā jūs zināt, tagad eh, jūs esat padoti koplēmumu procedūrai. Koljo kungs mums atgādināja, cik tas ir steidzami, jo pašreizējā situācija, kur uh, bija runa par tām D plus C vīzām, sākot no nākamā gada aprīļa, vairs netiks piemērotas. Uh, un tiks piemērots vīzu kodeks, un mums ir jāatrod steidzams risinājums. Tāpēc e, šī ziņojuma saturs ir ļoti būtisks, un mēs redzam, ka ir ļoti spēcīga konverģence uh, šajā ziņojumā ar tiem darbiem, ko mēs esam līdz šim paveikuši padomē. Līdz ar to es domāju, ka jau nākamā gada sākumā mēs spēsim atrast viesnošanos. Mūsu juridiskais dienests arī aprakstīja, ka astoņas nedēļas, kas ir paredzētas, lai konsultētos ar nacionālajiem parlamentiem, tiks piemērotas sākot no Lisabonas līguma stāšanās spēkā, un, ja jūs man atļaujiet, tad es vēlētos tikai vienu grozījumu projektu, kas varētu papildināt vairāk nekā uh, kaut ko būtisku mainīt. Tas ir par ceturto grozījumu, kur ir runa par datu aizsardzību SIS ietvaros. Mūsu doma uh, bija padarīt D vīzas turētāju pa par tādu pašu tiesību un pienākumu īpašnieku kā to, kuram ir uzturēšanās atļauja. Es saprotu Eiropas parlamenta bāžas par datu aizsardzību, Tomēr mēs esam paredzējuši tagad grozījumu, kurā ir lūgts dalībvalstīm nodrošināt standārtu ievērošanu attiecībā uz datu aizsardzību, cik tālu tas attiecās uz SIS 1. Un šie standārti, kas būs arī SIS 2, bet kas pagaidām vēl nedarbojas. Līdz ar to mēs juridiski varam kaut ko tādu paveikt, taču mēs esam gatavi vēl padomāt. Kas attiecās uz jautājumu par biometriskajiem datiem, tad, kad mums bija pirmās debatas par šo tēmu, tad uh, likās, ka nevajag šeit ieviest B vīzu turētājiem prasību iesniegt biometriskos datus. Mums par to arī vajadzētu padomāt, varbūt, bet, nu, pagaidām mums liekas, ka drošība nekādā veidā nav apdraudēta, jā. Devīzā nebūtu biometrisko datu. Kolju kungs mums arī atgādināja pilnīgi vietā, kādas tehniskās problēmas ir ievadīt biometriskos datus uzlīmēs, jo tiklīdz kā ir vairākas uzlīmes vienā pasē, tā var rasties grūtības ar biometrisko datu nolasīšanu, un tas var apgrūtināt e, ceļošanu trešo valstu pilsoņiem. Paldies! Paldies! Vai prezidentūras pārstāvi ir ieradušies tikmēr? Redzu, ka kāds pacēla roku. Labi, lūdzu jums vārds prezidentūras vārdā. Paldies! Paldies priekšsēdētāji, mani sauc Anika Kobreg, un es atvainojos, ka mans kolēģis, kas šobrīd, kas ir atbildīgs par šo dokumentu, diemžēl ir priekšsēdētāja krēslā padomē, tādēļ šodien viņš nevarēs ierasties, bet es ar prieku nodošu viņam jautājumus jūs, un, kad būs vienās laiks, viņš ar prieku uz tiem atbildēs. Paldies! Paldies! Vai man, es varētu izteikt kādu praktisku priekšlikumu? Vai tādā gadījumā sekretariāts varētu parūpēties, lai visi jautājumi, kas tiks izvirzīti mūsu dzīvīgajā debatē, lai tie rakstveidā tiktu nodoti jūsu kolēģim un visai ātrā laikā rakstveidā uz tiem tiktu atbildēts. Vai viss tas apmierina? Šķiet, ka jā, labi. Vai ir vēl kādi komentāri par šo jautājumu? Latvords kundze? Thank you, madam. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu izteikties Vikstramas kundze savas kolēģis vārdā, kas nevarēja ierasties šodien. Tādēļ es vēlētos tagad atspoguļot viņas viedokli. Man ir liels prieks atspoguļot arī viņas pirmo komentāru, kas tā tad ir, ka viņa piekrīt Karlos Kaljo, jo, Koelju, jo viņš ir paveicis lielisku darbu ar šiem diviem ziņojumiem, man liels prieks to arī paziņot jums, un viņa atbalsta arī Koeliju kunga iesniegtos grozījumus, tajā skaitā arī par datu aizsardzības standartiem, ka tiem būtu jāatbilst SIS divi instrumentā izklāstītajiem standar standartiem. Jāsaka, ka man patiesībā šķiet, ka jūs Man patiesībā ir Vikstromas kundzes uh, ziņojuma projekts, bet grozījumu man diemžēl nav, un es redzu, ka viņi ir atsauksies uz grozījumiem, kas iesniegti par šo atzinumu, jo īpaši par biometriskajiem datiem. Tādēļ šī informācija man diemžēl nav pieejama, bet es ņemu vērā jūs komentārus par praktiskajām problēmām, kas varētu rasties. Uh, Un es domāju, ka Koelju kungs pārzina biometrisko datu datu bāzes vairāk nekā vispārējie. Nu, tā vismaz šķiet. Man patiešām jāpievienojas Koelju kunga ziņojuma paskaidrojumam, uh, un arī Vikstromas kundze to atbalsta, varbūt viņa pat vēl spēcīgākā mērā to atbalsta nekā Koelju kungs šeit ir izteicies, jo ir patiešām nepieņemami, ka trešo valstu pilsoņi, kas var pierādīt, ka viņi likumīgi uzturās šajā dalībvalstī, ka viņi nevar iegūt un izmantot pārvietošanās brīvības tiesības, jo dalībvalstu administratīvā nekompetence nevar izsniegt uzturēšanās atļaujas. Un 20 gadus pēc Schengenes zonas stāšanās spēkā, tas nav pieņemami un arī ierobežojumi attiecībā uz pārvietošanās brīvību nav pieņemami. Un šķiet, ka tas ir um, 38. punktā noteikti tātad pilsoņu pārvietošanās brīvība. Bet cilvēki ar ilgtermiņa vīzām, tātad viņiem ir, viņi ir pakļaut lielākiem ierobežojumiem nekā cilvēki ar īstermiņa vīzām. Uh, Un jāsaka, tas ir patiešām pilnīgi nepieņemami, un tā, tā ir tīrākā birokrātija no dalību valstu puses. Un Vikstramas kundze arī uzskata, ka komisija arī varētu darīt savu, sniegt savu ieguldījumu šajā jomā, jo tas patiešām ša, šiem priekšlikumiem pēc būtības ir nepieciešams norādīt, lai dalību valsts ņemtu vērā Eiropas Savienības tiesību akts, un ja dalību valsts darīt, kas tām ir jādara, tā tad izsniegt uzturēšanās atļaujas obligātajos laika termiņos, kas ir izklāstīti likumdošanās, tad nekāda problēma nebūtu. Tādēļ Vikstromas kundze aicina komisiju aplūkot konkrēto situāciju, kāda tā ir atsevišķās dalībvalstīs, un pārliecināties, vai nav jāuzsāk um, pārkāpumu izskatīšana. Un viņa lielā mērā uh, atcerās, atsaucas uz to, ka komisija balstās uz tiesu praksi, kad, ja ir pat relatīvi nelieli pārkāpumi, bet tie notiek pastāvīgi, un tā ir vispārīga administratīvā prakse, tad ir šeit jārīkojas, jo situācija turpinās un nekas netiek risināts ik viens um, šīs individuālais pārkāpums varētu būt neliels, bet tā kā šie pārkāpumi notiek visu laiku, tas patiešām var radīt lielu pārkāpumu. Un tas ir arī tad, ja pasākumi form, uh, formāli ir transponēti dalību valstīs, bet um, ierēģi bieži vien varbūt nezināšanas dēļ vai citu iemeslu dēļ vienkārši nedara to, kas viņiem būtu jādara. Tādēļ, manuprāt, šeit viņam vēlas pateikt, ka šie pragmātiskie priekšlikumi nedrīkstētu atšķirties un atkāpties no dalību valstu juridiskā pienākuma, kas ir izsniegt uzturēšanās atļaujas. Un dalībvalsts vienkārši nedara to, kas tam būtu jādara. Varbūt tas, nav, varbūt tas ir nepieciešams, bet tā, tas nav aiz, tāds tā kā. Um, tas nav, tā nav lieta, kas varētu stāties vienkārši šo pienākumu vietā. Paldies! Paldies, tagad vārds Jortovas kundzei. Merci, madame la présidente. Je... Paldies, priekšsēdētāja. Es pateikšu pāris vārdus, kā pirmā ziņojuma ānu referentes. Es pirms vēlētos pateikties referentam par padarīto darbu. Paldies, Koljo kungs. Un es vēlos, lai šis ziņojums tiktu pieņemts pirms a, aprīļa Mēs apzināmies, ka um, aprīlī stāsies spēkā jaunais vīzu kods, bet mēs lūdzam, lai Eiropas komisija mums iesniedz skaidrus termiņus. Bez tam es vēlētos uzstāt uz to, uh, cik svarīgi ir visiem tiem, kas kandidē uz D vīzu, uh, tikt iekļautiem SIS sistēmā. Un ir nopietni jāņem vērā visa informācija, kas jau ir sistēmā ievadīta. Tāds ir mans viedoklis, un es pilnīgi piekrītu, ka mēs varam vēl pie šī jautājuma pastrādāt. Um... Paldies, Tavārese kungs, lūdzu. Obrigado, senhora prezidente. Paldies, priekšsādātāji! Nu, ko? Man liekas, ka šis ir viens no tiem gadījumiem, kur strādāt ātri un labi e, nozīmē ieviest pozitīvas pārmaiņas to cilvēku dzīvē, kas ierodās Eiropas Savienības teritorijā, un tas ir kaut kas ļoti, ļoti praktisks. Mums, piemēram, bija tāds gadījums, kad mēs vēlējāmies no Angolas eh, uzaicināt kādu studentu, kam bija īstermiņa vīza, bet eh, galu galā tas nebija iespējams, tāpēc mēs nevarējām uh, šo Angolas pilsoni pie mums sagaidīt, bet, nu, tas zināmā mērā uh, nodara pāri mums visiem. Līdz ar to man liekas, ka referenta piedāvātā stratēģija ir pareiza, un tāpēc es uzskatu, ka mums ir jāpieliek visas pūles, lai šis, šī ziņojuma pieņemšana netiktu nebremzēta, nekavēta. kavēta lai šiem cilvēkiem, kam ir D vai C vīzas, tiktu garantēta pārvietošanās brīvība. Es arī uzskatu, ka mūsu priekšā ir tāda laimīga tehniska sagatīšanās, tādēļ, ka uzlīmes, kas tiek ielīmētas pasēs, neļauj ievietot tajās biometriskos datus, un es uzskatu, ka tā ir laimīga sagadīšanās, jo mēs Jebkurā gadījumā būtu pret to, ka biometriskie dati tik iek ierakstīti vīzās. Es vēlētos atgādināt, ka tiem cilvēkiem, kam ir ilgtermiņa vīzas un kas atrodas Uh, kādā no Eiropas Savienības dalību valstīm, tad ir pienācis brīdis beidzot neizturēties pret viņiem kā pret aizdomās turamām personām. Un uh, mums arī jāuzticās, ja viena Eiropas Savienības dalību valsts viņam ir iesniegusi izsniegusi savu vīzu, tas nozīmē, ka visas citas dalība valstis viņam arī uzticās, un mēs atbalstām šo pārvietošanās brīvību, un mēs arī pieņemam arī referenta piedāvātos termiņus. Paldies! Paldies, Tavares kungs! Pēdējais manā sarakstā ir Blinkevičūte kundze. Lūdzu! Ačiū, poņa pirmininkė. Pirmiausia. Uh... Paldies, priekšsādātāji! Jo, iš tiesų puiku. Paldies! Pirmkārt, es vēlētos pateikties Koeliju kungam, viņš ir patiešām lieliski pastrādājis. Un es patiešām domāju, ka šajā ziņojumā ļoti labi ir atspoguļota mūsu kopējā vēlme, kas ir cik vien ātri iespējams šo, šo dokumentu apstiprināt. Tas ir tādēļ, ka šī dokumenta mēģis ir atrisināt tās problēmas, kas ir trešo valstu pilsoņiem, kas uzturās mūsu dalību valstīs. Referents runāja par hipotētisku um, pilsoni, kas ieradies Beļģijā, bet es gribētu sniegt kādu piemēru no Lietuvas. Smagās mašīnas šofers, kravas mašīnas šofers reizēm nevar veikt savus darba pienākumus, jo viņš nevar brīvi pārvietoties Schengenas zonā. Ir patiešām labi, ka šajā priekšlikumā ir runāts par uzturēšanās atļaujām un ilgtermiņa vīzām, kā vienlīdz svarīgiem un derīgiem dokumentiem. Šeit svarīgākais ir nevis ilgums, nevis laiks, kad šīs vīzas turētājs var pārvietoties Schengenes zonā, bet gan princips, ka šim cilvēkam nepieciešams izpildīt savas vajadzības, un tas ir to darot, viņam nepieciešams pārvietoties. Tajā pašā laikā es vēlētos teikt, ja mēs palūkojamies uz dalību valstu praksi, tad reizēm varam uh, redze, veikt tādu secinājumu, ka reizēm tās ir politiskās intereses, kas liek pieņemt lēmumus par vīzām, jo dalību valstīm vajadzētu vienkāršot procedūru attiecībā uz Schengenas vīzām. Un es arī domāju, ka mums nepieciešams šeit runāt par drošības garantijām. Ir jābūt skaidri, uh, norādītām un nodrošinātām šīm garantijām, bet tajā pašā laikā mums vajadzētu atvieglot trešo valstu pilsoņu pārvietošanos, tajā pašā laikā rūpētos par mūsu drošību. Komisija tikko arī teica, ka viņi uh, saglabās personu datu aizsardzības normas. Es patiešām ceru, ka tas arī praksē tiks atspoguļots. Uh, Un es gribētu arī teikt, ka nākamā gada aprīlī cerams, ka visas atlikušās problēmas būs atrisinātas. Paldies! Uh... Paldies! Vai es varētu dot vārdu referentam nobeiguma runai? Paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies par jūsu komentāriem un par visu kolēģu ieguldījumu šajā diskusijā. Ja drīkst, es vēlētos atbildēt Jotovas kundze. Es saprotu, kādas problēmas rodās ar informāciju Schengen zomā. Es vēlētos jums atgādināt, ka mēs nepretojamies tam, ka D vīzas prasītāji tiktu iekļaut arī e, sistēmā. Mēs vēlamies pārbaudīt iepriekš, vai devīzes prasītāji nav jau iepriekš iekļauti SIS sistēmā. Tas nenozīmē, ka mēs prasām vairāk datus, tas nozīmē, ka mēs vienkārši pārbaudām, vai viņi ir vai nav sistēmā. Jā, mēs to darām drošības dēļ, bet mēs to darām arī cilvēku dēļ, tādēļ, ka šodien ir cilvēki, kuriem ir D vīzas, kas uz robežas tiek aizturēti tādēļ, ka viņu vārds vai kāds ar viņu vārdu, tādu pašu vārdu kā viņiem, ir iekļauti SIS sistēmā. Un mēs vēlamies panākt eh, arī pretējo, piemēram, pirms kāds tiek iekļauts uh, tajā sarakstā, ku, ka viņam ir aizliegts ierasties Schengenas sistēmā, vajag pārbaudīt, vai tam cilvēkam nav D vīza. Nu, tās ir tādas divas lietas, divas, divi aspekti. Tādā veidā mēs aizsargājam pārvietošanos brīvību trešo valstu pilsoņiem, bet tai pašā laikā. Mēs arī rūpējamies par Schengen uh, telpas drošību. Uh, Be... Es domāju, ka būtu labi, ja Eiropas komisija un Eiropadome varētu strādāt ar mums uh, cieši sadarbojoties šo divu turpmāko mēnešu laikā, un mēs gaidām arī priekšlikums no dalību valstu parlamentiem, bet tas nenozīmē, ka mums ir jāapstājas kompromisa meklējumos starp Eiropas parlamentu un citām institūcijām. Uh, lai maksimāli sagatavotu šo jautājumu, lai panāktu vienošanos pirmajā lasējumā, ņemot vērā ēnu referentu komentārus, kā arī politisko grupu pārstāvu teikto. Mēs vienojāmies, ka mums ir jāpieņem lēmums līdz 5. aprīlim, un tas ir jādara pēc iespējas ātrāk. Tā kā es gribētu aicināt komisiju un padomu strādāt ar mums kopā Mēs piekrītam komisijas iniciatīvai, ka mēs gribam pastiprināt drošību, bet tajā pat laikā mēs gribam uzlabot personu datu aizsardzību, un mēs ceram, ka komisija uh, varēs uh, iekļaut likumdošanā šos mūsu priekšlikumus. Paldies referentu kungam! Es pieņemu, ka padomu un komisija uh, ir vienas prātas un ka mēs eh, darbosimies šādā starp institūciju sadarbības garā. Tātad termiņš, kas noteikts grozījumu iesniegšanai, ir 18. janvāris, lai varētu balsot par šo ziņojumu 4. februārī komitejā. Ja? Labi, tad esam izskatījuši šo darba kārtības punktu. Kolēģi, pulkstens četros mums būs tikšanās ar Aleksu Turku, kas ir 29. pānta darba grupas priekšsēdētājs, un mums vēl ir atlikušas dažas minūtes, uh, lai parunātu par nākamo punktu, tā kā lūdzu aprobežojieties ar trim minūtēm katrs. Tātad nākamais punkts darba kārtībā ir par datu mm, migrēšanu vai pārnešanu no SIS-1 uz SIS-2. Eh, un notiks tātad pirmā viedokļa apmaiņa par komisijas eh, priekšlikumu attiecībā uz dašu, datu pārnešanas instrumentiem. Ja es pareizi saprotu, tad eh, arī šie priekšlikumi tiks ap, apstiprināti koplēmumu procedūrā? Nē, tad, tad man informē, ka trešā pīlāra daļa atkrīt. Bet tātad mēs vispirms uzklausīsim referentu Koelju kungu vispirms par šo jautājumu. Es domāju, tas ir tikai vietā, Lisabonas dienā. Un tad uzklausīsim komisiju. Koelju kungs, vārds jums. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlētos atgādināt kolēģiem, ka mēs e, esam ārkārtīgi vīlušies par visu to kavēšanos, kas notiek ar SIS sistēmu. Jau oktobrī parlaments pieņēma rezolūciju, kurā mēs izteicām savu nožēlu par kavēšanos, tādēļ, ka ir arī informācijas trūkums attiecībā uz tehnisko testu rezultātiem, kas bija paredzēti gada beigās. Es vēlētos atkārtot, mēs esam ļoti nobežījušies par visu šo kavēšanos, un mēs esam nobežījušies arī par to naudu, kas tiek investēta šajā projektā. Un visbeidzot, mums ir jāatcerās, kā mums ir mm, budžeta atbildība par to, Bet godu vārds ir lietas, ko mēs nespējam saprast šajos jautājumos par e, informācijas migrēšanu. Mēs nesaprotam, kas tas par beiga termiņu. Tas nozīmē, ka komisija praksē mums lūdz, lai mēs viņiem uz visiem laikiem iedodam čeku, kurā viņi paši var ierakstīt summu, kuru vēlas, bet tas taču ir kaut kāds ārprāts. Mēs vēlētos, lai tiek noteikts um, galējais termiņš. Mēs nevēlamies dot nekādu tukšu čeku, kurā var rakstīt, ko grib. Mēs vēlamies vienkārši palīdzēt komisijai, un parlaments šeit ir pāraudzības institūcija. Mēs esam atbildīgi par SIS juridisko bāzi divos aspektos, jo mēs esam arī atbildīga kā budžetieštā iestāde, un mēs vēlamies palīdzēt šajā migrēšanas procesā un nevēlamies, ka mēs no šī procesa tiktu uh, izslēgti. Pirms pāriet uz jauno sistēmu ir nepieciešams šo parlamentu pamatīgi informēt, un uh, parlamentam vēl ir jāizsaka savs pozitīvais slēdziens, pirms šī migrēšana vispār var notikt. Nu, ko vēl lai pateik, pasaku? Nevienam no mums nav garantijas par to, ka SIS-2 pastāvēs tāds uh, kā tas ir paredzēts, jo tāpēc jau arī ir testi un izmēģinājumi, kā tas darbojās. Iespējams, ka mums SIS-2 būs nepieciešams citādāks tehniskas risinājums, un ja nu tas tā notiks, pie, es gribu teikt, ja SIS-2 tehniskais risinājums būtu citāds, es vēlos uzsvērt, ka visas juridiskās uh, normas, kuras mēs esam paredzējuši tehniskajiem parametriem, būs jāpiemēro jauniskajiem tehniskajiem parametriem. Un eh, tāpēc tas nav tik vienkārši, un komisija nevar tā mums tā pārliekt pāri. Nu, tā kopumā es redzu šo Program Management Board ar tādu diezgan pozitīvu vērtējumu šī padome, man liekas, e, ļoti labi, un man ir ļoti žēl, ka no paša sākuma jau tā nebija šeit iekļaut. Es domāju, ka mēs tā būtu varējuši izvairīties no daudzām problēmām, ja vien mēs būtu aicinājuši dalībvalstu tehniķus sadarboties ar Eiropas komisijas tehniķiem tā vietā, lai radītu nevajadzīgu konkurenci un sancensību. Nu, un visbeidzot, priekšsādātājs kundze. Es vēlētos pateikt, ja SIS-2 projekts pēc uh, izmēģinājumiem un testiem izrādās, ka nevar virzīties uz priekšu, tad parlaments sev rezervē tiesības lūgt er, Eiropas revīzijas palātai veikt uh, pilnīgu SIS divi auditu attiecībā uz Eiropas parlamenta budžetu un kas attiecās uz Eiropas, es atvainojos uz Lisabonas līgumu, tad uh, tas eh, neko nemaina attiecībā uz ilgtermiņa vīzām. Un es vēlētos vēl jums pateikt, ka eh, iekšlietu un tieslietu sanāksmē, padomas sanāksmē, no jauna tika ratificēts šīs uh, eh, vispārīgais tests, kas saucās uh, Milestone, un tas notiks uh, decembra beigās. Ja tas decembra beigās nenotiks, jo, piemēram, ja, vai nu, decembrī vai janvārī, ja nebūs iespējams šo testu realizēt, tad tas mums nozīmē to pašu, kas būtu, ja tests būtu negatīvs attiecībā uz procesa noslēgšanu. Tāpēc es lūdzu, lai komisija un padomus vairāk informē. Yes, thank you, Mr. Coelho. Uh... Paldies, Koeljo kungs. Es gribētu vajadzētu komisiju atbildēt uz Koeljo kungu teikto. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vispirms gribētu pateikties referentam par ļoti visaptverošo situācijas izklāstu, un es piekrītu daudziem Uh, ja viņa jau iepriekš izteiktajiem situācijas uh, vērojumiem. Bet es mēģināšu būt kodolīgs savos izteikumos. Uh, es īsumā pārstāstīšu arī to, kas notika vakar, un papildināšu arī to informāciju, ko referents nesniedz. Tātad Kad Barokungs uzstājās eh, plenāra sesijā oktobra beigās, viņš norādīja uz līguma saistību izpildus grūtībām, ar ko komisija saskarās attiecībā uz uh, SIS testiem. Diem, par laimi pagājušās nedēļas beigās mēs vienojāmies ar uh, līguma izpildītāju veikt šos izmēģinājumus un uh, tad, ja testi izrādīsies veiksmīgi, tad uh, izmantot eh, padomas eh, izveidoto politisko eh, un institucionālo struktūru. Tātad izmēģinājuma veikšanas datums ir 29. janvārs, un iekšlietu tieslietu padome vakar nolēma, ja šis termiņš netiek ievērots, tad E, tiks uzsākts e, īpašais e, lēmumu pieņemšanas process, kas notiks divus mēnešus, un tad komisija varēs lēmt vispār par projektu turpināšanu. Man nu, šķiet, ka Eljokungs ļoti veiksmīgi izklāstīja to vispārējo kontekstu. Tas ir, ka patreizējie datu pārnešanas instrumenti uh, jūnijā beigs darboties, un uh, No vienas puses tika piedāvāts institucionalizēt šo Global Project Management Group, kas ir projekta vadītājs, un šeit es pilnībā piekrītu Koeljo kungam. Šīs grupas pieredze bija ļoti pozitīva, tas noteikti uzlaboja pieju projekta vadībai kopumā, un līdz ar to, teiksim, projekta vadības uh, Uh, formalizēšana bija kā dabīgais risinājums. Tālāk bija jānodrošina arī tiesiskais elastīgums, lai varētu izmantot šo rezerves plānu gadījumā, ja uh, sistēmas testu rezultātu būs neapmierinoši. Tādējādi mēs esam sagatavojuši datu migrācijas instruments attiecībā uz paņēmieniem. Jūs redzat, ka mēs esam izvēlējušies grozīt esošo tekstu, un patiesībā te iet runa tikai par grozījumiem vienā pāntā. Tātad par grozījumiem. Pirmkārt, eh, šīs tiesiskais elastīgums, kas ļauj izmantot alternatīvo plānu. Mēs, kā arī padomas juridiskais dienests, uzskatām, ka SIS-2 ir jāskata kā funkcionālo risinājumu kopums. Tātad mums ir jārealizē šī funkcionālā pieeja, kad mēs sagatavojam likumdošanu, kas paredzētu pārējai uz SIS-2. Ja runājam par funkcionālo iespēju kopumu, tad Tas ir jumts, kas nodrošina jebkuru citu tehnisko risinājumu izmantošanu, lai nodrošinātu atbilstošo funkcionalitāti, ja esošais tehniskais risinājums izrādās praktiski nerealizējams. Tālāk par esošajiem datu migrācijas instrumentiem. Mēs centāmies izsvītrot tos elementus, kas neļāva pielāgot SIS-2 funkcionalitāti patreizē tehniskai attīstībai. Līdz ar to šī pieeja no sākuma varētu likties dīvaina, bet mēs esam ļoti smaiki niansējuši visas atsauc attiecībā uz tā saucamo konvertoru. Jo patreizies konvertors ehm, ļoti strikti sasaista funkcionalitāti ar esošo tehnisko risinājumu, bet mainot redakciju attiecībā uz konvertoru, mēs nodrošinām vajadzīgo elastīgumu, ja tas ir nepieciešams. Kas attiecās uz GPMB, tātad uz šo projektu vadības um, grupu. Um, mēs esam tekstā iekļāvuši normas, kas ir nepieciešams, lai projektu vadību institucionalizētu. Tālāk par termiņiem. Es saprotu, ka Elio kunga palstās bāžas, bet mūsu pieeja ir bijusi tāda, ka patreiz mēs vēl nezinām, kāds būs tālākais risinājums, jo viss ir atkarīgs no tā, kāda būs testa rezultāti janvāra beigās. Tādēļ datuma noteikšana tagad nav iespējama, jo tas nebalstīsies uz nevienu konkrētu elementu. Tādēļ eh, mēs atstājām atvērtu iespēju, lai dalībvalstis padomē pēc tam varētu pieņemt lēmumu atkarībā no tā, kāds eh, būs tātad testa rezultāts. Paldies! Paldies komisijai! Enčiju kungs, lūdzu ļoti īsi. Paldies priekšsēdētāji. Uh, referents jau uh, norādīja uz esošo problēmu. Un es eh, kā ēnu referents eh, gribētu apsveikt ko Eljo kungu par ļoti labi padarīto darbu. Kā vienmēr. Un es gribētu atkārtot. ka komisija nav spējusi mums dot nevienu konkrētu datumu. Mēs neredzām, kā tas viss tālāk risināsies. Mēs dzirdām, ka testi kaut kad notiks un virsīsimies kaut kad uz priekšu, ja testi būs pozitīvi, bet mums ir svarīgi, lai komisija pieņemtu lēmumu par konkrētu notikumu attīstības gaitu. Jo mēs jau esam iztērējuši ļoti daudz naudas šīm projektām. Bez tām es gribētu uzsvērt faktu, ka komisijai savā priekšlikumā būtu jāiekļauj daudz detalizētāka informācija par personu datiem. Es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgs elements. Tad mēs turpināsim strādāt kopā ar Koeliju kungu, un es ceru, ka mēs panāksim labu rezultātu. Paldies, vai vēl kāds vēlas izteikties? Nē, tad došu vārdu Kēljo kungam. Noslēgt debatas. Paldies priekšsēdētājiem, man nav nekas vairs ko piebilst pie šīm debatēm. Paldies arī par pārējo politisko grupu saņemto atbalstu. Man šķiet, ka parlamenta nostāšanī jautājumā ir visai skaidra. Mums ir nepieciešama Schengens informācijas sistēmas otrā paudze. Mums ir jāuzlabo pilsoņu datu aizsardzības drošība. Un mēs esam ļoti noraizējušies par šī procesa termiņu kavēšanu. Um, mēs neesam apmierināti arī ar atsevišķām normām, ko komisija ierosina attiecībā uz datu migrācijas uh, instrumentu. Un mēs uh, pārnesām balsojumu uz uh, laiku pēc tam, kad būsim saņēmuši reakciju no dalību valstu parlamentiem. Bet es domāju, ka problēmas nebūs, jo es uzskatu, ka datu aizsardzībai ir jābūt par vienu no pašiem svarīgākajiem principiem mūsu prin da parlamenta darbībā. Paldies, Koelju kungam! Tālāk nākamais punkts darba kārtībā ir viedokļu apmaiņa ar Čurka kungu 29. panta darba grupas priekšsēdētāju. Vai Čurka kungs jau ir ieradies? Yes, Mr. Mr. Turk, very welcome to our um, Ķurka kungs, gribētu sveikt jūs mūsu komitejā. Un it īpaši šajā īpašajā dienā, kad spēkā stājas Lisabons līgums, kas mainīs būtisku situāciju attiecībā uz datu aizsardzības uh, režīmiem. Tā kā mēs esam interesēti dzirdēt jūsu viedokli par jauno situāciju un nākotnē attiecībā uz datu aizsardzību. Lūdzu, vārds jums! Merci de, de nous accueillir. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Paldies, ka uzaicinājāt mani uz šo viedokļu apmaiņu. Es tikai gribētu noprecizēt. Es runāšu kā indivīds, nevis eh, kā oficiāli darba grupas priekšsēdētājs, jo iespējams, ka es savā amatā vēl palikšu tikai dažas dienas. Uh, Iemeslu eh, šīm pārmaiņām jūs dzirdēsiet no manas prezentācijas, jo es esmu nolēmis vairs nekandidēt uz šīs grupas priekšsēdētāju amatu. Tādēļ es izmantoju šo iespēju, kas man tika piedāvāt, lai atvieglot mana pēcteča darbu. Bet tātad, kā es teicu, es šeit runāju tikai pats savā vārdā, personīgi. Un es nekādā veidā nerunāju kā tad 29. panta komitejas eh, oficiāls priekšsēdētājs. Es esmu strādājis ar datu aizsardzības jautājumiem apmēram jau 17 gadus. Es eh, arī eh, biju Francijā saistīts ar šiem jautājumiem, kad eh, darbojos eh, Francijas parlamentā, bet mēs ļoti bieži aizmirstam, ka jautājums par personas datiem ir daudz svarīgāks, nekā mēs to varam iedomāties, jo personas datu aizsardzība ir demokrātijas kodols. Cilvēki uzskata, ka demokrātija nozīmē atklātu pārvaldību, atklātu valdību, un tas nozīmē piekļuvī uh, informācijai, dokumentiem. Caurskatāmai ir jābūt valdībai, nevis pilsonim. Pilsonim ir tiesības uz privātumu un savu identitāti. Un tas ir tieši tas, ko mēs cenšamies darīt. Mēs meklējam veidus, kā uh, pasargāt viņu privātumu, tomēr jautājums par valdību atklātumu, caurskatāmību uh, lielā mērā ir atkarīgs no tā, uh, Ehm, ko mēs izdarām mūsu grupā. Es uh, parunāšu varbūt par tiem jautājumiem, kas atrodas mūsu darba grupas kompetencē. Visas pasaules valstis patreiz ir satraukusi tāda parādība kā double tracing. Tas nozīmē, ka uh, izmant, dzīvojot šajā datoru laikmetā, e, vai mēs to gribam vai negribam, tomēr mums e, nākas piedzīvot to, ka uh, mūs nos, novēro, izsako, noklausās. Tātad izsako mūsu darbībām. Sako tam, ko mēs darām internetā, piemēram, Eh, pirms dažām dienām mēs uzklausījām nevalstisko organizāciju pārstāvjus, un um, daudz cilvēku izmanto tā saucamos um, sociālos tīklus internetā. Eh, viņi pauž savus uzskatus, savus viedokļus. Eh, tā ir viņu brīvās gribas izpausme, un tas ir arī viens no brīvības veidiem. Viņi runā, domā, eh, izsakās, ko, ko, par ko vēlas. Un nedrīkst būt tā, ka viņiem pēc gadiem nāks nožēlot to, ka viņi bijuši atklāti izsakot savu viedokli. Vēl viena izsakošanas, vēl viens izsakošanas veids ir izsakošana telpā. Piemēram, viss, kas saistīts ar biometrijas datiem, video novērošanu, uh, Nanotehnoloģijas ļauj to izdarīt arvien nemanāmāk, no, at, no arvien lielāka attāluma, un šeit atkal var būt tā, ka persona pati par to nemaz nezina. Un tas noved pie situācijas, ka cilvēka privātums uh, tiek uh, atņemts. Jo tas, ka mēs respektējam viens otra privāto telpu, ļauj uh, mums uh, dzīvot vienā sabiedrībā, bet ja tiek izsakotas un atklātas visas manas darbības, ieskaitot uh, seksuālās aktivitātes, kas tad paliek man? Personas datu aizsardzība nav tikai tīri tehnisks jautājums. Tas ir jautājums par to, uz kurien iet mūsu sabiedrība jo šim ir jābūt mehānismam, kam būtu jāļauj mums dzīvot uh, arī laimīgiem šajā digitālajā sabiedrībā. Un es esmu šodien šeit, lai pateiktu jums, ka ar katru dienu mēs redzam arvien vairāk pamatu bažām, jo visas institūcijas uzskata, ka mēs esam apsēsti ekscentriķi, kuri noraizējušies par personas datiem, bet mums vajadzētu paskatīties uz šīm lietām no sinerģijas viedokļa, un tas nozīmē, ka vienu dienu mēs paraudzīsimies apkārt un sapratīsim, ka sabiedrība nemanot ir pilnīgi mainījusies. To šeit varētu vilkt analoģijas ar dabas aizsardzību un ar personiskās dabas un vides aizsardzību jo nu, mums ir pašiem savs mantojums, kas nozīmē mūsu identitāti, mūsu aktivitātes, un e, šī identitāte tiek kropļota, un mēs nevaram, mums nav dota iespēja atjaunināties, un mums vajadzētu to, ko mēs piemērojām attiecībā uz globālo vidi, tagad attiecināt uz mūsu privāto personisko vidi. Runājot par tehnoloģijām, tehnoloģija dod risinājumu un atbildi tehnoloģijai. Otrakārt, dalībvalstīs veiktie pasākumi, tiesu iestāžu darbība, dažādu varas iestāžu kontrole, ko veic šīs iestādes 27 dalībvalstīs, un atbilde varētu būt parlamentu vie, veiktie uh, ietekmes izvērtējumi. Es zinu, ka ir valsts, kurās parlamenti tiešām rūpīgi izvērtē um, tehnoloģiju vai pasākumu ietekmu uz esošo situāciju, pirms viņi apstiprina attiecīgā projekta tālāku realizēšanu. Tālāk šī informācijas izplatīšana. Sabiedrībai ir jādod iespēja kontrolēt šīs tehnoloģijas, un mums ir um, jāinformē Eh, cilvēki un sabiedrība par to, kāda tehnoloģija tiek izmantot, lai viņu datus iegūtu vai apstrādātu. Mēs nesen bijām Madridē, tur bija astoņpadsmit valstu delegācijas, eh, kuras centās vienoties par to, kas būtu tālāk jādara, bet tas ir tikai pirmais solis. Vēl ir daudz darāmā, un tam ir nepieciešama politiskā apņēmšanās. Tas nozīmē, ka mums ir jāatzīst šo principu uh, tiesiski saistošā daba. Un visbeidzot, ir arī zināma loma, ko spēlē institūcijas, sevišķi tā. Uh, grupā, kas pārstāv 29. pāntu, un to jūsu vidū pārstāvu es. Es domāju, ka mums uz pirmām kārtām vajadzētu koncentrēties uz trim misijām. Mūsu pirmo misiju jūs zināt, mums ir jāatbild uz Eiropas komisijas formulētajiem jautājumiem, un es domāju, ka mēs ļoti cenšamies un ļoti labu darbu veicam kopā. Un Nu, otram kārtām mums ir arī iniciatīvas loma. Tas ir mūsu pienākums uzņemties jaunas iniciatīvas. Piemēram, ja mēs konstatējam, ka pasaules līmenī tiek eh, veidotas, veidots kaut kas tikai balsoties vai nu uz OPEC vai uz uh, SAO, tad mums uzreiz ir jāzvan trauksmes zvans un jāsaka, kā tas ir iespējams, kāpēc nav atsauce uz Eiropas Savienību. Nu, un trešais elements ir e, sakojuši. Mūsu grupai vajadzētu arī spēlēt lomu attiecībā uz Mm, valstīm pašām, jo mēs to, to nevaram noslēpt. Starp Eiropas Savienības eh, dalību valstīm ir ļoti liela starpība. Dažās dalību valstīs kontrolas iestādes patiesi arī kaut ko kontrolē, bet ir citas kurās ir attīstītāka, piemēram, izglītības politika vai tam līdzīgi. Viss ir ļoti labi, bet ir jautājums par to, vai mums nevajag iet vēl tālāk un izmantot to instrumentu kopumu, kas mums ir Eiropas Savienībā. Un es esmu īpaši noraizējies par to, ka mums trūkst līdzekļu Un es vēlētos pateikt, ka es dodos prom tieši šī iemesla dēļ no priekšsādātāja amata, un es vēlu labu veiksmi manam uh, pēctecim. Bet es jums varu pateikt jau no paša sākuma, budžets ir pilnīgi absolūti nulle proti budžeta nav. Līdz ar to es nevaru saprast, kā šāda veida organizācija var veikt kaut kādas ekspertīzes, var veikt uh, auditus, organizēt darba tikšanās tur un vai tur uh, apmeklēt uh, to vai citu vietu, ja mums vispār nav budžeta. Katru reizi mums ir jāprasa līdzekļi uh, Pagaidām tas nav bijis vajadzīgs ekspertīzai, jo mēs to vēl nevienu reizi neesmu lūguši, bet kā tad, lai mēs strādājam, ja mums vispār nav līdzekļu? Piemēram, šodien es uh, veicu aprēķinu par uh, dažām franču uh, aģentūrām. Es ceru, ka zālē šodien nesēž pārāk daudz franču, kas man varētu pēc tam izteikt uh, pārmetumus, bet nu tad man ir jāsaka, es esmu saņēmis 50 tūkstošus eiro savai e, tai komisijai divu gadu laikā, vai tad ar tādu naudu var kaut ko nodrošināt? Protams, ja mēs vēlamies kaut ko darīt nopietni, tad uh, mums ir jāizvairās no tā, ka š, šīs uh, komitejas priekšsēdētāja amatu pieņem, ieņem tāds tie, kas var samaksāt. Un tas tā notiks. Un es esmu noreizējies par to, kā lietas notiek. Piemēram, attiecībā uz mūsu institūciju tika um, lūgts veikt auditu. Un, protams, es atbildēju uz jautājumiem, kas man tika uzdots. Uh, uzdoti, taču es biju noraizējies par tiem jautājumiem, kas man tika uzdot. Es jau neesmu nekāds iesācējs. Man tie jautājumi pārsteidza. Un es sev jautāju, vai tas audits netika mums atsūtīts tāpēc, lai Mm, noskaidrotu, vai lai panāktu un pierādītu to, ka mēs nekam nedaram. Kā saka Francijā, ja jūs gribat tikt vaļā no sava suņa, pasakiet, ka viņam ir trakumsērga. Un eh, tāpēc eh, man liekas, ka tiešām no mums vienkārši tik grib vaļā. Un es izmantoju gadījumu šeit, lai pateiktu, ka es biju ļoti pārsteigts, ka Eiropas komisija kurai būtu jāpārskata Eiropas direktīva, piesauca ekspor, ekspertu komisiju, kurā bija četri pārstāvji no ASV, un mums pašiem bija diezgan vētraini jārēģē, lai tas tā nenotiktu, jo, jo mēs esam veikuši ļoti nopietnu darbu Un es redzu, ka bija nepieciešama vētrēna reakcija attiecībā uz šo jautājumu, lai liktu saprast, kā, ja ASV rīt uzdot sev jautājumu par to, vai ir nepieciešams mainīt ASV tiesību aktus, tad diez vai komisija, kas par to domātu, tiktu pieecināta no Eiropas. Un o, mums te ir, nu, pilnīgi jāērē pret straumi. Tad, Un uh, tie jautājumi, ar ko mēs nodarbojamies, ir ļoti svarīgi. Nu, tas arī būtu viss. Es jums, protams, par to visu stāstu. Tā, personīgi, tikai savā vārdā, un par to es, protams, nerunāju 29. panta e, darba grupā. Es tikai vēlējos jums šeit pastāstīt, kā, es, kā man ir ap sirdi. Paldies! Jā, vienmēr esam gatavi jums sniegt morālu atbalstu un uzklausīt jūs. Man liels prieks patiešām par jūsu dedzību šajos jautājumos, un tā kā šīs ir pēdējās dienas jums priekšsēdētāja amatā, tad nu šķiet, ka aiziesiet ar lielu blīkšķi patiešām, tā varētu teikt. Bet es domāju, ka mūsu komitejā jūsu uh, teiktais patiešām tiek uzklausīts, jo jūsu bažas arī mēs esam pēdējo gadu laikā nevienu reizi vien izteikuši. Un nu, mēs patiešām ceram, ka tagad ar Lisabonas līgumu mums būs spēcīgāki instrumenti, lai mūsu balsti sadzirdētu. Bet tas patiešām ir atkarīgs arī no parlamenta kā tāda. Vai mums būs izturība un mugurkauls izturēt spiedienu, piemēram, no padomes un komisijas puses? Kurš kolēģis gribētu izteikties pirmais? Bronskungs, lūdzu. Yes, United... Jā, apvienotajā karalistē nesen mainīti likumi, lai uzstātu, ka visas e-pasta adreses un weblapas, kas tiek uzturētas, šī informācija tiek saglabāta divus gadus. Un tas nozīmē, ka valsts var pieprasīt um, informāciju par interneta datiem un politiskajiem uh, kontaktiem. Jāsaka, priekšsēdētājs šķiet, ka ir radusies kāda problēma. Vai varētu vēlreiz lūdzu? Labi, tātad apvienotajā karalistē nesen mainīti likumi, lai uzstātu, ka visi e-pasta adreses, kontakti un um, uh, mājaslaps, ko esat apmeklējuši, šie dati tiks saglabāti divus gadus, un tas nozīmē, ka valsts var pieprasīt uh, informāciju par politiskiem vai citiem kontaktiem, kādu pilsoņi varētu veikt. Jo īpaši uh, valsts darbinieki, kam ir kontakti, kas valstī nav īpaši patīkami, visticamāk šiem cilvēkiem varētu ciest karjera vai tāpat varētu arī tikt izbeigta. Demokrātija ir atkarīga no izpausmes brīvības, ne tikai fiziskas izpausmes, bet arī ideju izpausmes. Un kad šī izpausme tiek um, apst apstraudēta, apdraudēta, tad demokrātiska rīcība, manuprāt, um, ir tikai tukši vārdi. Gribētu dzirdēt jūsu viedokli. Paldies. Sāra Latford, lūdzu. Jā, arī es jums gribētu piekrist priekšsēdētājs kundze, gribētu pievienoties jums un pateikties par prezentāciju, ko tikko uzklausījām, un arī es domāju, ka mums pavisam nopietni vajadzētu ņemt vērā Turka kunga teikto. Uh, ja mēs saprotam, kādēļ viņš uh, dodas prom, un ja tas patiešām ir resursu trūkums 29. panta komitejai. 29. panta darba grupai. Un es no savas puses arī vēlētos teikt, ka es pieņemu, ka nav Eiropas Savienības budžeta um, atbalsts 29. panta darba grupai. Patiesībā es to nezināju. Es tā vispārīgi pieņēmu, ka visticamāk tāds ir bet šķiet, ka te mēs runājam par vienkārši naudas iegūšanu no dalību valstīm, ja tas ir iespējams. Un šeit tagad mēs runājam par Francijas varas iestādēm, datu aizsardzības iestādes, šeit ir atradušas kādu naudiņu, lai varētu atbalstīt um, darba grupas darbu Turka kunga prezidentūras laikā. Nu, paveicies, ka kāda dalība valsts varēja to izdarīt bet ir skaidri redzams, ka šī izaicinājuma apjomi padara situāciju pilnīgi nepieņemamu. Es patiešām nezinu, kāda ir juridiskā situācija saistībā ar Eiropas budžeta atbalstu, bet es patiešām domāju, ka šo jautājumu vajadzētu izskatīt nākamajā budžeta skatīšanas procesā. Un es patiešām domāju, ka šeit arī analoģija ar klimata izmaiņām ir uh, ļoti derīga, vērā ņemama jo īpaši, ja situācija kļūst nekontrolējuma, tādā gadījumā ir pavisam grūti vai pat neiespējami patiesībā situāciju mainīt, un labākais, ko mēs varam izdarīt, ir mēģināt un ierobežot kaitējumu, kāds tiek nodarīts. Un man patiešām jāpievienojas viedoklim, ka mēs šobrīd esam ļoti kritiskā laika posmā, kas attiecas uz privāto tiesību pārkāpumiem. Uh, Man patiešām jāsaka, šī situācija ir ļoti uztraucoša, jo īpaši tas, ka jaunieši jo īpaši ir gatavi riskēt ar savu privāto dzīvi saistībā ar to, ko viņi izvieto šajās socializēšanās tīmekļa vietnēs. Šķiet, ka jauniešiem nav tas jutīgums, tā sensitivitāte, kas varbūt ir vecākiem cilvēkiem izveidojusies par privātās dzīves aizsardzību. Un šķiet, ka uh, mēs varētu zaudēt šo saikni pavisam laika gaitā, un tas patiešām mani uztrauc. Un kas attiec uz resursiem, kas paredzēti na Nacionālajām datu aizsardzības iestādēm, tad šeit es patiešām domāju, ka es gan nezinu, kāda ir pašreizajā situācija, bet es domāju, ka komisija um, runā par uh, pārkāpumiem attiecībā uz apvienoto karalisti, jo tur ir bijis resursu trūkums, un tas lielā mērā ietekmēja gan budžetu, un ir, ir arī pilnvaras palielinātas. Jāsaka, es neesmu tādā pozīcijā, lai šeit pieņemtu jau kādus spriedumus, un es nezinu, cik tālu šis process ir aizgājis, bet es domāju, ka ja tas ietekmē apvienoto karalisti, tas ietekmēs arī pārējās dalībās. Zinu, ka komisija vienmēr cīnās uh, ļoti daudzās frontēs pret dalību valstīm, attiecībā uz tām dalību valstīm, kas nav izpildījušas savus likumdošanas pienākumus. Bet 95-46 ietvaros, tad šim sargsunim patiešām ir nepieciešami resursi un komisijai ir nepieciešams rīkoties ties, spērt tiesiskos soļus, kad tas ir nepieciešams. Un iespējams, ka šajā komitejā mēs redzam, ka savā ziņā tas ir pretrunā pilnvarām, kas mums ir budžeta ietvaros, ja mēs runājam par uh, 29. panta darba grupas darbu. Tātad šķiet, ka jāskatās to uz kā uz tādu neformālu iestādi, nevis kā Eiropas Savienības institūcija, bet nu varbūt šo jautājumu vajadzētu pārskatīt. Paldies, Sāra! Jā, pirms es dodu vārdu Ensta kundzei, kas gribēja izteikties, es domāju, ka varbūt būtu noderīgi gūt kādus precizējumus. Ja es pareizi saprotu, tad darba grupai palīdz, uh, darba grupa gūst atbalstu no Eiropas komisijas budžeta. Tātad patiesībā tas ir komisijas rokās pieņemt iekšēju lēmumu, piešķirt papildus līdzekļus un atvieglot 29. panta darba grupas darbu. Es tātad vēlētos iegūt apstiprinājumu no jūsu puses. Un otrs punkts, par ko es gribētu precizējumu. Jūs teicāt, ka ja 29. 29. panta darba grupas priekšsēdētājs ir no konkrētas valsts, tādā gadījumā šī valsts segs darba grupas prezidentūras izmaksas. Tas tā tad būtu ārpus komisijas budžeta, vai es pareizi sapratu? 29. panta grupa tiešām balstās uz direktīvu, un šī grupa ir mazliet atšķirīgā statusā no citām darba grupām, bet, nu, protams, ka tai ir jāpalīdz komisijas lēmumu pieņemšanā līdz ar to tai līdzekļiem ir jānāk no komisijas, bet es vēlētos paskaidrot, dodot jums piemēru. Mēs, piemēram, organizējām darba grupas tikšanās, kur mēs runājām, piemēram, par uzņēmējdarbības normām un kas ir juridiski ārkārtīgi sarežģīts jautājums. Es organizēju šīs darba grupas, tas bija pats Es personīgi, kas uzņēmu komisārus, es meklēju tulkus, jo mums nebija pilnīgi nekā. Mums nebija telpas, mums nebija tulku, mums nebija nekā. Un eh, es pats personīgi sekoju līdz tam, lai šī grupa turpinātu darbu, un eh, tie cilvēki tur strādāja ļoti labi bet mums nav līdzekļu. Pagājušajā gadā bija piecas sesijas paredzētas, un beigu beigās mēs varējām noturēt tikai trīs, tāpēc, ka divām mums nebija telpas. Šodien, piemēram, pēc sanāksmes es eh, devos prom un pilnīgi pārliecināts par to, kā mēs neizskatīsim visu tāpēc, ka mums nav telpas, kur to darīt, un tas, ka mums tā telpa ir, tad mums viss ir jāizskata ar novēlošanos un beigās teigā. Man visu laiku ir tāds sajūta, ka mēs tikai skrienam, un mēs varam runāt par Swift, piemēram, vēlāk, un tā situācija tur ir vēl sarežģīta, jo tas tur nav runa tikai par to, ka mums trūkst naudas, bet par to, ka mēs vispār nevarējām ar šo jautājumu nodarboties. Jā, liels jums paldies! Mans ieteikums būtu skatīt šo jautājumu rīt no rīta ar Folka kungu klātbūtni. Tas šķiet varētu būt vienkāršāk. Un tad nu, mēs viņam lūgsim, vai jūs viņš varētu sniegt papildus atbalstu šim darbam. Tagad vārds Ernsta kundzei, lūdzu. Jā, ja, vielen dank. <clears throat> Also dort... Paldies, priekšsēdētāji. Tad, kad trūkst līdzekļu, tad vienmēr ir iespēja no kaut kā atteikties, nu tad var izteikt ar to, kas ir. Man liekas, ka tad, kad runa ir par līdzekļu trūkumu, tad tā vienmēr ir tāda varas spēlīte, tad, kad ir runa par tādiem jautājumiem. Un runājot par šādiem jautājumiem, tas vienmēr parādās ar īpašu skaidrību. Rīt mums būs iespēja runāt par um, 29. grupas finansējumu, bet arī par tās kompetenci kā var stiprināt tās darbību. Šajos laikos, kur ir tik daudz dažādu kompetenci un tik daudz dažādu zināšanu, nu, vajag taču atrast kaut kādu veidu, kā rīkoties, un kas attiecās uz SWIFT, tas mums izspruka uh, no rokām. Man liekas, ka vajadzētu tagad no jauna atkal par to šeit nobalsot. jo te ir runā par eh, milzīgu datu bāzi, kuras tiek pārcelto uz citu vietu un nezinu, kas ar to notiks, bet pilsoņiem ir milzīga nezināšana par to un viņi par zemu novērtē šo problēmu cilvēki apzinās eh, šo problēmu tikai tad, kad jau ir par vēlu, kad jau kaut kas ir noticis. Vai jūs jūtaties diskriminēts, vai jūs jūtaties, ka kaut kas nedarbojās? Man liekas, tas mums ir šeit jāizskata šajā komitejā. Nu, vismaz es tā sapratu no jūsu uzstāšanās, ka jūs mūs brīdināt pār uh, to, kas varētu nākt pār pilsoņu galvām pret viņu gribu, nu, tad mums ir jādomā, ko mēs um, iesāksim ar šo prasību, ko datiem uzliek Lisabonas līgums. Te komisijai ir daudz nozīmīgāka loma, un tās Eiropas Savienības institūcijās ir jāatspoguļo. Tāpēc man ir jums viens ļoti nopietns jautājums. Ja šī grupa un šī tēma iegūst ļoti lielu nozīmi ar Lisabonas līgumu, un ar jūsu grupu vairs nepietiek. Kādas struktūras būtu jārada vai jāstiprina Eiropā, lai atbildētu šīm pras Lisabonas līguma prasībām? Vai vēl kādi kolēģi grib izteikties? Nu, ja nē, tad es vēlētos varbūt uzdot savus pāris jautājumus. Pirmais ir tāds komentārs. Uh, Ja mēs runājam par nepieciešamību pēc papildus iespējām datu aizsardzības iestādēm 29. panta darba grupās, tad tas mani pārsteidz, ka uzņēmumi šķiet daudz labāk saprot to, kas notiek, jo pēdējo gadu laikā, šķiet pēdējo piecu gadu laikā visi lielākie uzņēmumi ir izvirzījuši datu aizsardzības amatpersonas. Tātad viņi investē datu aizsardzībā, viņiem ir iespējas. Nu, varētu teikt, ka bieži vien tas lielā mērā palīdz sasniegt arī mūsu mērķus, bet ir patiešām muļķīgi, ka sabiedriskās iestādes neinvestē datu aizsardzībā tādā pašā līmenī. Otrakārt, kas attiecas uz nacionālajām datu aizsardzības iestādēm, tad papildus pasākumiem, kas attiecas uz personālu budžetu un tā tālāk, man rodas tāda iesp eh, tāds iespējas, ka viņiem ir nepietiekamas īstenošanas pilnvaras. Ja es aplūkoju Nīderlandes datu aizsardzības iestādi, piemēram, tad viņi var piemērot sodus, sankcijas, bet tas tam nav nekādas ietekmes, jo šie, šīs sankcijas, šie sodi ir patiešām minimāli. Un viņi var sniegt rekomendācijas valdībai, bet jāsaka, ka valdība bieži vien neņem vērā viņu viedokli. Tādēļ vai jūs uzskatāt, ka būtu nepieciešams spēcīgāks juridiskais instruments attiecībā uz nacionālajām datu aizsardzības iestādēm? Un visbeidzot, mani patiešām ieintriģēja jūsu komentārs par ISO standartiem. Nu, es ceru, ka es jūs pārpratu, jo tās būtu patiešām sliktas ziņas, bet jūs teicāt, ka ISO standarti tiek izstrādāti balstoties uz SAO un OPEC principiem, tātad, ka tie neņem pietiekami vērā Eiropas standartus. Nu, ja tā, ir, ja tā patiešām ir, ja es pareizi sapratu, tad šo jautājumu mums kopā ar Eiropas komisiju vajadzētu sākt skatīt, cik ātri vien iespējams. Es patiesībā pat ieteiktu, lai šī komiteja vai nu uzrakstītu vēstuli vai ierakst, iekļautu to parlamenta jautājumos. Jo še, šīs komitejas ietvaro, mē, ietvaros, jo mēs jau ilgi tiecamies uz globāliem standartiem, standartiem, sadarbību ar citām pasaules daļām, un lai arī citās pasaules daļās vēlāk būtu izveidot standarti, kas tad tiks uzspiesti mums tā teikt, un tās būtu sliktas ziņas. Tādēļ, vai jūs varētu lūdzu atbildēt uz šo garo jautājumu sarakstu? Paldies! Nu, um, sākšu ar pirmo jautājumu. Protams, es nevaru spriest par tekstu kopumā. Es varu tikai atbildēt uz jautājumu par datu aizturēšanu. Mums tā tiešām ir liela problēma, un tā ir problēma, kas parādās arī ar interneta meklētājiem un tīklā vispār. Mums uh, aprīlī vai uh, martā tika iesniegts priekšlikums attiecībā uz šo datu aizsardzību datos un arī sociālajos tīklos, jo uh, sabiedrībā, kurā mēs dzīvojam, datori pamazām iegūst tādu atmiņas uh, apjomu, un uh, datora atmiņa neko neaizmirst atšķirībā no mūsējās. es domāju, ka tas ir briesmīgi, tā kā dators neko neaizmirst. Mēs kaut ko aizmirstam, un tas mums palīdz, citādi mūsu pagātne mūs nožņauktu. Bet mums vajadzētu tādu datoru, kas arī ar laiku dzēstu šos datus. Uh, Un tāpēc mums ir vajadzīgs tās termiņš, pēc kura šie dati tiek dzēsti. Mēs, piemēram, runājam ar meklētāju uh, um, administratoriem. Mēs esam vienojušies par to, ka seši mēneši ir maksimālais termiņš. Un uh, Citi atkal uzskata, ka 9 mēneši tas ir minimālais termins. Līdz ar to tas ir centrālais jautājums par to, cik ilgi personas dati tiek saglabāti internetā. Un tad runājot par budžetu, viena parlamenta deputāte teica, ka mēs esam kritiskā momentā. Nu jā, tiešām mēs jau te pieminējām līdzpilsoņus, jauniešus un tam līdzīgi mēs esam atbildīgi par datu aizsardzību un mums ir jāsastopās ar tādu situāciju, kur cilvēki reaģē ar tādu nepareizu veselo uh, saprātu, jo viņi saka, nu, es neko sliktu neesmu izdarījis, man nav ko slēpt, tāpēc es varu atklāt informāciju un es tam varu piekrist. Nu, tas viss ir ļoti relatīvi. Kā tad var būt kāds brīvi piekrits kaut kam, ja atrodas kaut kādā hierarhijā? Bet, eh, nu, atgriezīsimies pie tā, ka cilvēki saka, nē, man nav ko slēpt, man nav tāpēc iebildumi, ka mani filmē, ka man eh, paņem eh, pirksu nospiedumus. Bet te runa ir nevis par to, ka jums ir kaut kas, ko slēpt, bet runa ir par intimitāti. Jo, redziet, nu, ja es esmu ar savu sievu, tad man nav ko slēpt, un mani var filmēt, bet ja es esmu ar kaut kādu citu sievieti, tad gan es negribu, lai mani filmē. Saprotiet, nu tā jau tas nenotiek. T ne jau uz tādiem principiem balstoties kaut kas tiek izlemts. Te jautājums nav par to, vai mēs esam vai nesam vainīgi kaut ko darot, bet gan par to, ka tiek aizsargāta privātā dzīve. Es negribu, lai mani var redzēt un dzirdēt bez manas piekrišanas. Pat, ja tajā situācijā, kur man var dzirdēt vai redzēt, es nedaru neko sliktu. Es esmu universitātes profesors, man ir studenti, kuriem ir 18, 19 gadi, viņi par to sāk smieties, jo viņiem liekas, ka nu, kas tā tāpat tādu kvadrātainu problēmas uztver. B viņi man saka, man, mums tas netraucē, tāpēc man liekas, ka ir liels darbs veicams, lai pārliecinātu viņus par to, ka privātā dzīve ir kaut kas neaizskarams. Un nu, tad vēl bija jautājums par Lisabonas līgumu. Jā, protams, tas ir kaut kas pozitīvs, par ko mums vajadzētu arī priecāties. Bet viss negatīvais var tikt no jauna ģenerēts sevišķi ņemot vērā to, ka ar pilāru problēmu šī 29. grupa var tikt uh, pārskatīta. Un es ceru, ka tas varbūt notiks, un tas notiks no augšas un nevis no apakšas, tāpēc es aicinu jūs pievērst uh, šim jautājumam uzmanību un īpaši rūpīgi to uzraudzīt. Varbūt ir nepieciešams radīt kaut ko citu, par to vajadzētu varbūt padomāt bet lietas nevar turpināties tā, kā tās ir tagad. Šodien mm, ir simboliska diena, lai tieši pateiktu, ka nekas nevar turpināties tā, kā līdz šim. Par juridiskiem un tehniskiem jautājumiem mums nebija laika runāt, jo mēs iepazināmies ar problēmu, skatoties uz to, kā tā ir aprakstīta uz papīra melns uz balta. Mēs aptaujājām visus tos, kas mums varēja kaut ko uh, pateikt, un es varu rezumēt situāciju tā. Ir eksperti, kas devās uz ASV, kurā iesniedza atskaiti par to, ko viņi domāja par šo uh, Uh, situāciju, un šim uh, ziņojumam tika uzliktas slep, slepenības uh, zīmoks, un tad, tad viņu, ar viņu nevarēja iepazīties. Pēc tam bija līguma projekts, par kuru mums bija teiks, ka arī tas ir slepens. Bet Tad, kad es uzzināju, ka tas ir slepens, es satiku šodien no rīta vienu cilvēku, kas man teica, jā, slepens tas ir, bet, ziniet, internetā jūs viņu varat atrast, nu, ziniet, nu, tas ir smieklīgi. Mēs strādājam šajā 29. panta grupā, bet, nu, tad ar kādiem dokumentiem? Ja tur ir pārāk daudz necaurskatāmības, līdz ar to mums ir ļoti grūti uh, nu, atrast problēmas, bet nu, šī vienošanās ir tikai provizoriska, un es ceru, ka nākamajos mēnešos būs iespējams izdarīt vairāk nekā nepieciešams, lai datu aizsardzībā tiktu darīts viss nepieciešamais mūsu grupa. Neapstrīd pašu datu aizsardzības uh, konceptu, nevajadzētu arī domāt, ka mēs esam pret, da, pret teror, cīņu pret terorismu. Bet tas ir jādara pieniecīgā veidā. Tad arī mēs runājām ar lielo uzņēmumu pārstāvjiem, bet tas arī nav tikai lielo uzņēmumu problēma, bet arī mazajos uzņēmumos un dažādās administrācijās, jo tur ir liela nevienlīdzība. Uh, Dažās Eiropas Savienības dalību valstīs tas viss ir spēcīgi attīstīts, bet citās nav attīstīts nemaz, tāpēc Eiropas Savienības iekšienē ir jāveic liels darbs, un es izmantošu te iespēju uh, atbildēt uz vēl vienu jautājumu, kas man tika uzdots par šīm kontrolas iestādēm. Tās arī ir ļoti spēcīgas, jo viņas var piespriest uh, nopietnas sankcijas, bet ir citas kontrolas iestādes, kam nav nekādas varas. Un es jau tikko teicu, tas tā ir visos sektoros. Ir tādas iestādes, kurām ir ļoti augsta līmeņa tehniskie eksperti, bet citām atkal nav. Bet, nu, saprotiet, es te tagad nevienu neko nepārmetu, es vienkārši vēlos, lai jūs apzināties, ka ir ļoti liela nevienlīdzība starp dažādām iestādēm, un tāpēc arī savā ievadā teicu, ka man ir tāda e, priekšnojauta, ka 29. panta grupa vai kāda nu tā būs no nākotnē ir nopietna loma, un mums ir jāizmanto dažādie instrumenti, kas ir mūsu rīcībā. Tādēļ, ka no vienas puses mēs te varam novērt ļoti efektīvu pedagoģisku darbību, bet no otras puses ir arī jāpiešķir, jāpiespriež sankcijas. Nu, mums var sakot, Kontrolas iestādēs ir jārealizē dažādi uzdevumi, un es domāju, ka mēs varam arī būt tie, kas palīdz un dod padomu. Un šādu lomu mūsu grupai būtu jāspēlē mm, daudz lielākā mērā. Okay, to... Paldies. Redzu, ka vēl viens kolēģis grib izteikties. Alfrēkt, lūdzu, kungs, lūdzu. Ich glaube, der letzte Punkt. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mm. Jā, manuprāt, šis pēdējais komentārs bija patiešām svarīgs. Tātad jautājums par 29. panta darba grupas nākotni, nā, darba nākotni un uh, Eiropas datu aizsardzības pārraudzības iestādi. Manuprāt, mums patiešām ir šī loma jāstiprina, un mums jāsastrādājas arī ar Eiropolu, jāstrādā pie datu apmaiņas starp dalību valstīm, bet tajā pašā laikā mums vajadzētu arī aplūkot informācijas apmaiņu ar trešajām valstīm. Jāsaka, tas ir patiešām būtisks jautājums saistībā ar SWIFT līgumu, bet tas lielā mērā ir ticis kritizēts. Es patiešām negribētu šajā jautājumā padziļināti iedziļināties, bet mums vajadzētu runāt arī par caurskatāmību attiecībā uz likumdošanas procedūru. Manuprāt, tā bija zīme par to, kā Eiropā ir šī slepenā likumdošana, ko mēs kā parlaments nevaram pieņemt. Jo īpaši, kas attiecas uz šī līguma pielikumiem, tad šeit mums ir pilnīgi skaidri jāparāda un jāsaka, ka tas nav pieņemami. Nav pieņemami tas, ka likumi tiek pieņemti, bet patiesais likumu vai šī regulējuma saturs netiek sabiedrībai publiskots. Manuprāt, tas neizpilda mūsu izvirzītos mērķus un prasības. Tādēļ es patiešām domāju, ka tas neaizsargā arī pilsoņu tiesības. Ir viena lieta, kas mani jau īpaši interesē. Šeit man ir jautājums, kā mums rīkoties konstruktīvi šīs situācijas risināšanai, ko mums īsti darīt. Mums ir risinājums attiecībā uz pīlāru struktūru, mums ir arī uh, atbildes uz jautājumiem, kādi ir minimālie datu aizsardzības standarti, kā arī pilsoņu aizsardzības, pilsoņu tiesība aizsardzības standarti. Manuprāt, datu aizsardzības direktīva pilnīgi skaidri ir pirmais pīlārs. Un, manuprāt, tas būtu arī labs izējas punkts, strādājot pie trešā pīlāra jautājumiem. Tad mēs varētu runāt arī par informācijas apmaiņas drošību un šu, šīs jomas jautājumiem. Varbūt te mēs varētu sadarbīties ar Eiropas padomas konvenciju. Un es domāju, ka mēs varētu noteikt standartus un iespējams mēs varētu rast arī nepieciešamos izņēmumus, jo šobrīd mēs visu darām tā teikt kājām gaisā. Pamatā mēs sakam tātad, ka tas mums nedara, bet mums nav nekādas nojausmas par to, kādā veidā mēs aizsardzību varētu ieviest. Tādēļ iespējams, ka mums nepieciešams ņemt datu aizsardzības direktīvu un izmantot to kā pamatu mūsu darbam datu aizsardzības drošības jomā. Un vēl kāda lieta, ko es tikko atcerējos. Mums nevajadzētu runāt tikai par datu aizsardzības un datu drošības principiem. Mums vajadzētu tajā pašā laikā runāt arī par pilsoņu tiesību jautājumiem. Šeit tātad mēs runājam par tiesnešu pieņemtajiem lēmumiem individuālos individuālās lietās, kad mēs runājam par datu uzglabāšanu, mēs runājam tādā vispārīgākā līmenī par monitoringu. Priekšsēdētāja Alvareza kungs, varbūt ļaujiet man vienu komentāru, pirms es jums ļauju turpināt. Jūs minējāt, ka mums nepieciešams stiprināt arī EDPS To minēju arī es, bet tas nenozīmē, ka mums nevajadzētu stiprināt 29. panta darba grupu, jo es domāju, ka mums nepieciešams to salīdzināt ar citiem Eiropas tīkliem attiecībā uz valstu pārraudzītāju iestādēm. Uh, šeit jā, jāpiemina arī finansu tirgus pāraudzības iespējas, arī tās nepieciešams stiprināt. Un es domāju, ka šeit vajadzētu runāt arī par valstu aģentūru iesaistīšanu gan um, drošības jomā, gan um, datu aizsardzības jomā, tātad stāvoklis ir jā, jālīdzsvaro. Un mēs patiesībā šeit runājam par to, kā DPA tiks galā, tātad datu aizsardzības aģentūra, kā tiks galā ar jaunajām breach regulām. Un ja jums jau tagad pietrūkst personāla, kādā veidā jūs tādā gadījumā tiksiet gar, galā ar šīm rīču prasībām tūkstošiem, kuras jums būs katru dienu jāskata? Lūdzu, jums vārds. Euh, Pirms atbildēt uz šo jautājumu, es aizmirsu uh, atbildēt uz jūsu jautājumu par tiem ISO standartiem. Nu, es vēlētos jums pateikt, ka ISO ir organizācija, kas nav institucionāla līdz ar to mūsu grupa. Tur arī nemaz nevar piedalīties, un arī Eiropas komisija tur nevar piedalīties. Mēs vienkārši bijām pārsteigti par to, ka. Uh, Eh, nacionālās ISO organizācijas, man liekas, viņas tur ir diezgan daudz pie 200 strādāja uz pamatiem, kas bija OPEC izstrādātās normas, un tā, tas nozīmē, ka tās valstis, kas atrodas ASV, Kanāda un tam līdzīgi, un mūsu Eiropas direktīvas prasības pilnīgi bija eh, iztrūkstošas. Uh, Un tad. Tad no mūsu grupas varēja piedalīties tikai mm, grupā Francijā. Un tāpēc es nevienam neko nepārmetu. Es vienkārši jums norādu, ka organizācija uh, ir tādā veidā organizēta, ka tur ir problēmas. Bet es vienkārši vēlējos pateikties, ka ir starptautiskas organizācijas, kas, ja tā varētu teikt, vienkārši uzsēžās kaut kam virsū un mūsu direktīvas vispār netiek ņemtas vērstas vērā. Nu, tas man liekas šausmīgi šokējoši, bet eh, par pēdējo jautājumu, kas man tika uzdots, es nešaubos, ka Picetī kungs būs spējīgs, kā viņi redz um, savu struktūru evolūciju saskaņā ar Lisabonas līgumu. Bet man liekas, ka te ir eh, ļoti interesants tāds eh, tā kā krustcēles. Šodien eh, mums, mēs institucionāli pārskatām tekstu un noteikti ir ļoti svarīgi pieņemt pareizos lēmumus un vispēcot, lai atbildētu uz eh, pēdējo jautājumu datu aizsardzība, varbūt tā var likties e, kaut tāda jocīga lieta, bet var, jums, var jau Jums var likties, ka es aizstāvu vienīgi pats savas intereses, bet tas ir kaut kas ļoti svarīgs, jo pēc, ka mums ir jāaizstāv savas pamatbrīvības sabiedrībā, kura atšķirsies no sabiedrības, kurā mēs dzīvojām iepriekš. Uh, Visa sabiedrība drīz būs saskarē ar uh, jaunajām tehnoloģijām, un mums ir jābūt tiesībām uz izteiksmes brīvību un citām brīvībām. Sabiedrībā, kura būs pamatīgi pārveidota, un es uh, ārkārtīgi nožēloju, ka manā valstī, un ne tikai manā, ir tikai 13 no 27 dalībvalstīm, kas vēlas konstitucionalizēt tiesības uz datu aizsardzību. Es domāju, ka dalībvalstīm vajadzētu parādīt, ka datu aizsardzība ir kaut kas ārkārtīgi būtisks nākotnē. Okay, Jā, liels jums paldies. Manuprāt, jūs esat pelnījis aplausus. Okay, um, we're, we're bit... Labi, kolēģi, šķiet, ka esam nedaudz jau pat apsteiguši mūsu darba kārtību. Šķiet, ka nākamais darba kārtības punkts ir balsošana. Un tā, to paredzēts sākt 15 pāri 5, 17.15. Jāsaka, ka es patiešām negribētu uh, tagad ļaunprātīgi izmantot un atņemt tiem kolēģiem, kas šobrīd nav ieradušies, atņemt viņiem balsošanas iespēju. Tādēļ es ieteiktu tagad paņemt nelielu pārtraukumu, atgriezties 15 pāri 5, ņemt līdz balsošanas kartiņas un tad sāksim balsošanu.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

Colleagues, it's almost a quarter past five. Dargie kolēģi, pulkstens ir 15 pāri pieciem. Okay, colleagues, can we, can we start? Dārgie kolēģi, atsāksim mūsu sēdi. Tātad ir sācies balsošanas laiks, un mēs balsosim par diviem priekšlikumiem, mutiskajiem jautājumiem. Tātad pirmais, par kur teksta man nav, ir sagatavots eh, saskaņojot to ar FEM komiteju. Un tas ir par tirdzniecību ar cilvēkiem un šādas tirdzniecības upuru aizsardzību. Tas ir tas dos mums iespēju izvērst politiskās debats plenāru sēdē ar komisiju un padomi. Eh, Heidskund, kur ir referenti, lūdzu vārds jums, iepazīstiniet mūs īsumā ar šo jautājumu. Paldies, priekšsēdētājs Konze. Stājoties spēkā Lisabonas līgumam, parlamentām būs plašāks pilnvaras, uh, Um, ieskaitot arī piedalīšanos koplēmumu pieņemšanas procedūrā jautājumos par cīņu pret tirzniecību ar cilvēkiem. Šajā gadījumā tiek ierosināta jauna direktīva, un um, tad komisija nāks ar šo iniciatīvu klajā nākamgad. Šodien man bija divas tikšanās ar uh, ēnu uh, referentiem no Lībe komitejas un FEM komitejas, un mēs uzdosim jautājumu komisijai un padomēji par e, šī likumdošanas e, projekta saturu. Jūs esat saņēmuši šī jautājuma tekstu, un es ceru, ka saņemšu jūsu atbalstu. Šīm jautājumam, mutiskiem jautājumam, vajadzētu tālāk novest pie rezolūcijas, ko varētu pieņemt Strasbūras sesijā decembrī vai janvārī. Galvenais jautājums ir par to, kā mēs apkarosim tirzniecību ar cilvēkiem, uh, visaptverošā veidā, jo tas ir ne tikai krimināla tiesība jautājums, bet arī jautājums, kas cieši saistīts ar imigrāciju. Bez tam mums vajadzētu parādīt šī nozieguma smagumu, atbilstoši paredzot smagus sodus. Treškārt, mēs gribam uzzināt, kādu konkrētu pasākumu ir iecerēti tīpaši attiecībā uz nepilngadīgajām personām. Eiropas Savienības dalību valstīm ir jāņem vērā arī cilvēku tirzniecības upuru vajadzības. Tātad visi deputāti ir saņēmuši jautājumu, un viņi tika uzaicināti šeit, lai tikai nobalsot. Tā kā lūdzu izskieties īsāk, referentes kundze. Jā, paldies. Es gribētu uzdot jautājumu komisijas un padomas pārstāvjiem, kur ir šodien šeit. Vai es varu uzdot šādu jautājumu? Jā, bet arī lūdzu komisijai, lūkšu būt izteikties īsi, jo visi deputāti gaida, lai balsot. Vai šis jautājums ir svarīgs balsošanai? Referentes atbild nē. Tad es varu atgriezties pie tā vēlāk. Priekšsēdētāji, tātad balsosim par mutisko jautājumu. Un uh, tad uzdosim šo jautājumu komisijai, tad, kad būs debats plenārsēdē. Referentam piekrīt. Man liekas, ka mm, Alda grupas pārstāvi grib uzdot jautājumu. Mēs pieprasām mm, balsojumu par, pa daļām par punktu 1C. Jā, man šķiet, mēs varam to darīt. Vai mēs varam vispirms balsot par punktu 1C un tad par mutisko jautājumu kopumā? Ja? Es domāju, ka nebūs vajadzīga elektroniskā balsošana. Tā tad lūdzu, paceliet rokas, kas ir par punktu 1C. Pret? Atturas viens. Labi, tātad vairākums nobalsoja pār. Tagad balsosim par mutisko jautājumu kopumā. Kas pār? Pret? Atturas? Tātad pieņemts. Un tas tiks virzīts tālāk uz plenāru sēdi. Nākamais jautājums ir par procesuālajām tiesībām krimināla procesos. Referente ir Latvārds Konze. Jā, ja, pareizi. Lūdzu, Latvārds Konze, iepazīstiniet mūs pavisam tā īsi kodolīgi par šo jautājumu pirms balsojuma. Latvārds Konze, pirms balsojuma gribētu dzirdēt no komisijas un arī prezidentūras pārstāvjiem Tas ir ziņojuma projekts par uh, tulkošanu un tulkojumiem, bet tas netiks, netika pieņemts līdz šai dienai, kamēr Lisabons līgums nestājas spēkā, un tas ir jautājums, ko darīsim tālāk. Es gribētu dzirdēt, kas notiek iekšlietu tieslietu padomē. Mums ir tā saucamā ceļkārta, mums ir viens atsevišķs priekšlikums. Mēs gribam zināt, kas notiks tālāk, ja parlaments negribētu zaudēt šo uzņēmto tempu. Es um, gribētu arī lūgt ēnu referentus parakstīt šo jautājumu kopā ar mani. Paldies! Paldies! Vai Zviedrijas prezidentūra var atbildēt? A... Jā, paldies. Vakar un šodien norit iekšliet tieslietu padome, bet vēl nav pieņems oficiāls lēmums par to, vai tā būs kā komisijas iniciatīva vai dalība valsts iniciatīva, jo jautājums noteikti tiks risināts uh, ciešā sadarbībā ar parlamentu, bet patreiz oficiāls lēmums vēl nav pieņemts. Mēs jūs informēsim par to, tik līdz mēs zināsim kaut ko vairāk. Paldies! Paldies padoms pārstāvē par informāciju. Sāra Latvārdu lūdzu. Mikrofons nav ieslēgts runātājai. Es gribētu aicināt komiteju apstiprināt šo mutisko jautājumu. Slight drafting leeway. Um, and... Katrā ziņā es domāju, ka ņemot to, ka mēs īsti nezinām, ko dara pārējās institūcijas, es gribētu paredzēt šo jautājumu uzdošanu plenārsēdē. Es redzu, ka komisija arī grib īsumā izteikties. Lūdzu, komisijā vārds. Paldies, priekšsēdētājs, tikai gribēju piebilst tām, ko teica prezidentūras pārstāvi. Patreizējā komisija gribētu sagatavot priekšlikumu balstoties uz 8. jūlija tekstu, nevis 23. oktobra tekstu. Tomēr mēs patreiz to darīt nevaram, kamēr nav apstiprināts jaunais komisijas sastāvs. Tad, kad tas būs noticis, tad komisija iesniegs priekšlikumu balstoties uz oriģinālo tekstu, bet tas ne, diez vai būs ātrāk kā februāra sākumā. Tā kā viss ir atkarīgs no tā, vai dalība valstis individuāli vai kopā var izdarīt kaut ko ātrāk. Pretējā gadījumā komisija sagatavos priekšlikumu februāru, februārī. Latvārds kundze, vai mēs uzturam abus jautājumus? Atbilda - jā. Vienkārši, lai nezaudētu mērķi. Es saprotu, ka decembra plenāra sēdē būs visai grūti izbrīvēt vietu šiem jautājumiem, tātad atliek tikai janvārs. Katrā ziņā es gribētu, lai mēs nezaudētu savu uzmanību attiecībā uz šo jautājumu. Jo ja komisija ierosina oriģinālo tekstu par pamatu, tad nav jāveic ietekmes izvērtējums, jo es dzirdēju, ka, ja tiek izmantots kāds cits priekšlikums, tad ir jāveic atkal ietekmes izvērtējums, kas varētu prasīt vēl pusgadu. Jebkurā gadījumā pie šādiem apstākļiem situācija varētu būt labvēlīgāka. Lai virzītu lietas uz priekšu pienācīgi, tad var būt, ka tieši dalību valstu priekšlikumu izmantošana šī gadījumā varētu būt ātrākais risinājums. Priekšsēdētāji, mēs vienmēr varam balsot par jautājumiem atsevišķi Lapis kundze, vai jūs vēlaties izteikties? E, eh, si, e... Eh. Jā, es atbalstu referentes jautājumus, jo man arī liekas, ka ir ļoti svarīgi uzturēt to iekšējo liesmu, jo tā mums ir svarīga nākamajā prezidentūrā, un es ceru, ka tiks pieņemts lēmums. Un mēs varēsim šo tēmu izskatīt, lai kāda būtu, kāds būtu tā formulējums, cik ātri vien iespējams. Jā, tad es ierosinu tagad balsot. Vai mēs varam balsot kopā par abiem jautājumiem? Un tad mēs Latvārdas kundzei un ēnu referentiem atstājam manevrēšanas iespējas attiecībā uz redakcijas pielabošanu, ja? Labi, kurš pār? Pret? Atturs? Tātad esam pieņēmuši šo tekstu. Esam pabeiguši šodien darbu. Lielas paldies! Tiekamies rīt pulkstens deviņos sēdes lēdzu. Nē, es atvainojos, saka priekšsēdētāji, ļoti svarīgs paziņojums. Pusseptiņos